tekstu. Paldies, Kašman kungs. Es pieņemu zināšanai jūsu teikto. Ļoti žēl, ka jūs sperat šo soli, bet man tas jāpieņem zināšanai, nekas cits neatliek. Diemžēl priekšādā konferencē lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. Savā vēstulē jūs vērtējāt arī eh, to, kas tika eh, nolēmts, bet es to, diemžēl, nevaru mainīt. Lēmums par Ferreiras, pirms mēs sākam balsot par Ferreiras ziņojumu, gribu īsumu vērsties pie dažiem kolēģiem. Banku savienība, kā mēs zinām, ir vēsturisks, ļoti nozīmīgs projekts. Un šodien par to ir balsojums, un tas ir tāds, tā ir tādas liela virsotne šī sasaukuma darbā. Par to es arī runāju. Uh, padomes sanāksmē. Šo projektu var pielīdzināt iekšējā tirgus projektam, tāpēc man ir pienākums vērtējot ļoti lielo darbu, kas, ir, kas bija veikts, lai pārautu šo neveselīgo saikni starp banku parādiem un valstu parādiem. Es gribu uzsvērt, ka parlaments ir izdarījis ļoti lielu darbu. Piecas ļoti stipras sievietes un viens ļoti karēvīgi noskaņots vīrietis cīnījās kā zvēri, lai Korina Vortman Kola, Elīza Ferreira, Šārona Bolza, Viktorija Forta un Svens Gigalds tiešām strādāja līdz spēku izsīkumam parlamenta labā, aizstāvot parlamenta nostāju. Protams, gala rezultātu var vērtēt atšķirīgi, dažādi, bet manuprāt rezultāts ir brīnišķīgs. Tas ir priekšzīmīgs Pirms balsojuma par Ferreiras ziņojumu vārds Venizelos kungam, padomes pārstāvim, padomes prezidentūras pārstāvim. Paldies, priekšēdētāji! gribu pirms balsojuma teikt sekojošo par vienošanos ar padomu.